Tūlīt. Tagad būs balsošana saskaņā darba kārtību. Būs par sešiem par uh, nāves sodu uh, Baltkrievijai, tīpaši nāves so, sodu pret Dmitriju Konovalovu un Vladislavu Kovaļovu. Mums ir kopīga rezolūcija no sešām politiskajām grupām, un es nav grozījumi. Par, ba tagad balsosim. Kurš balso par šo rezolūciju? Pret? Atturas? Vienbalsīgi, cik es varu paskatīt situāciju, ir pieņemts. Pārējām par rezolūciju par Eģiptiem septiņi rezolūciju priekšlikumi un viena kopīga rezolūcija no septiņām politiskajām grupām. Arī šeit nav grozījumu, tādēļ balsosim kopumā. Kurš ir pār rezolūciju? Pret? atturas arī šis balsojums ir vienbalsīgi par. Saskaņā darba kārtība būs balsošana par sešiem rezolūcija priekšlikuma par nāvsot piemērošanu Japānā. Mums ir viena kopīgā rezolūcija, viens uh, pieprasījums par reglamentu Čečisterkungu. Uh, Paldies! Es tās apjūtas. Es no sākuma domāju, ka bija projekts no FD pirms kopējās rezolūcijas, bet mēs dzirdējām, ka ir tikai viena rezolūcija. Acīm redzot, jūceklis. Paskaidrojiet. Kolēģi Čičester, mēs esam pilnīgi visi ievērojam. Mums bija FD rezolūcija par Japānu, bet tikko mēs par Ēģipti, tagad mēs ķersimies klāt Japānai un kopā ir sešas rezolūcija priekšlikumi un viena kopīga rezolūcijas priekšlikums no piecām politiskām grupām. Vispirms balsojam par EFD, par EFD rezolūciju priekšlikumu. Kurš ir par šo? Pret? Atturas? Noraidīts? Un tagad pārēsim pie kopējā rezolūcijas projektu no piecām politiskām grupām. Tur nav nekādu grozījumu, tādēļ balsosim par visu tekstu. Sākam personāla balsošanu, sākam balsot. Vai visi nobalsojāt? Beidzam balsot. Rezolūcija pieņemta ar 43 balsīm, 4 atturējušies. Mm, tā kā vienpalsīgi. Protokols šīs sanāksmes būs nākamajā sanāksmē apstiprināšanā, ja nav iebildumi, tad uh, šodien sēdē pieņemtās rezolūcijas un personas un institūcijas. Es vēlu visām kolēģiem un kolēģiem labu māju ceļu, tie, kuri kaut kādā formā kolēģu Korholas kundzi lūdzu. Kiitos arvoisa puhemies, haluan Paldies priekšsēdētāji. Es gribētu vienkārši pateikt, ka es esmu pār, es balsoju pār, bet man uh, nenostrādāja balsošanas mašīna. Ja mēs ierakstīsim protokolā, Karhols kundze, es vēlu visiem kolēģiem un kolēģiem labu mājup ceļu. Gadījumā, ja jūs laika vai streika dēļ paliksiet ceļā un iestrieksiet Vācijā, tad es norādīšu visiem kolēģiem, ka šo ceturtdienu pirms